Proti, um, pie jautājumiem, uz kuriem jāatbild mutiski par tēmu cukura nozares pašreizējā pārvaldība un sākšu diskusiju dodot uh, vārdu jautājumu formulētājiem un pirmkārt uh, vārds Jana Kudakis kundzei. Commissioner Reding. Godātā Redingas kundze. Katru reizi, kad mēs jums komisijai uzdodam šo jautājumu, mēs vienmēr saņemam vienu un to pašu atbildi atpakaļ. Mums tiek teikts, ka problēmas nav. Un tomēr cukuru pārstrādātāji visā Eiropas Savienībā saskars ar milz grūtībām un strādā zem pašizmaksas. Vairākas dienas nedēļā cukurpārstrādātāji ir spiesti slēgt rūpnīcu durvis, un tas nozīmē, ka e, strādājošie zaudē. Es jums esmu nosūtījusi Francijas cukuru pārstrādātāju vēstuli, kurā tiek norādīts, ka cukuru sistēma Eiropā ir neadekvāta. Vienlaicīgi komisija apgalvo, ka sistēma saglabāsies tāda, kā ir. Es vēlētos vēlreiz atgādināt, ka šī cukura pārstrādes fabrika piederēja cukurbiešu audzētājiem. Kad komisija beidzot mums pateiks, ka tā ir problēma un neteiks, ka problēma ir tikai kādā no dalību valstīm. 62 deputāti no 11 dalību valstīm uzrakstīja lauksaimniecības komisāram un pieprasīja izmainīt cukuru kvotu sistēmu un, kvo un vispār cukuru sistēmu. Šobrīd cukuraudzētāji ir likt uz spēles, īpaši Portugālē, Rumānijā un Bulgārijā. Jūs, komisāri, ziniet, ka problēma eksistē. Mēs arī zinām. Ir beidzot pienācis laiks izstrādāt vienotu spēles noteikums visiem, kas darbojas cukurjomā. Godātā komisārs kundze, jā, jūs nesat atbildīgi par lauksaimniecību Eiropā, bet gan par cilvēku tiesībām. Nu tad aizsargāsim šīs tiesības. Aizsargāsim to tiesības, kuras šobrīd riskēs zaudēt savu darbu, un aizsargāsim arī to tiesības, kuri katru nedēļu dodās uh, uz uh, lielveikalu, lai pirktu cukuru. Cukurs cena Eiropā ir par 36% augstāk nekā vidēji pasaulē. Ko komisija dara, lai sakārtot cenu sistēmu? Un ja komisija vēlreiz atkārtos, ka problēma nav, tad jūs vienkārši ņirgājaties par cilvēkiem, un Eiropas Savienības zaudēs būtisku lauksaimniecības pārstrādes nozari. Paldies! Tālāk dosim vārdu Džordžam Lainam, kas arī ir piedalījies jautājuma veidošanā. Paldies priekšsēdētāji, komisāri! Visu cieņu, bet es uh, ceru, ka lauksaimniecības komitejas pārstāvji ir šeit, lai atbildētu uz jautājumiem. Uh, Šīs dienas diskusija koncentrējas uz to, kā komisija pārvalda ES uh, cukuru tirgu pēc 2006. gada reformām, un uh, komisija ir uh, prognozējusi, ka 3,5 miljonu tonu cukuru imports no AKK valstīm nav bijis efektīvs, un uh, Komisija plāno importus no citām valstīm, tostarp no Brazīlijas, lai uh, eh, izlīdzinātu šīs atšķirības. Un uh, šajā procesā pieaug izmaksas, un mazie ražotāji kļūst nekonkurētspējīgi salīdzinot ar lielajiem ražotājiem. Uh, Ja komisija nerīkosies, lai vairāk izēvielu nonāktu ēstirgu, eh, cukuru ražotājiem nāksies slēgt savas ražotnes un eh, Eiropas Savienības valstīs tiks zaudēts daudz darba vietu. Ir svarīgi godīga konkurence, pārskatāms eh, spēles laukums un komisijas pasākumi, kas neļauj situācijai pasliktināties. Tāpat arī mēs dzirdam pretargumentus, ka Mm, tirgus ir līdzsvarots, ka šis 3,5 miljonu tonu imports ir bijis veiksmīgs un ka Eiropas Savienībai nevajag importēt cukurniedrus no Brazīlijas. Tāpat arī tiek apgalvots, ka pašai cukurniedru industrijai nav izdevies uh, reorganizēties pēc 2006. gada reformas, un tā ir problēmas patiesā sakne. Jautājums ir, kuram ir taisnība un kādi pasākumi ir jāpieņem. Ir skaidrs, ka cukurniedru jomā pastāv patiesas problēmas, un es šodien gribu dzirdēt no komisārs, kādus pasākumus viņi plāno veikt, lai būtu vienlīdzīgs spēles laukums. Uh, gan cukurbiešu, gan cukurniedru pārstrādātājiem. Paldies! Un uh, man ir jāuzdod jautājums Jana Kudakis kundzei, vai viņa ir ar mieru uh, pārņemt uh, jautājumus no pāris kolēģiem, kur šobrīd vēl nav klāt. Vai jūs piekrītat to darīt? Un uh, Ja tā ir, tad eh, es eh, došu vārdu Marais kungam, lai viņš uzdod pirmo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka pārņemat šo jautājumu. Es vēlētos eh, jautāt Janeko Dakas kundzei. Londonā manā vēlēšana apgabalā ir ļoti liela cukuru pārstrādes rūpnīca un uh, Pēdējo divu gadu laikā tika veikta virkni izņēmumu kārtas pasākumu, lai atvieglotu situāciju cukura jomā. Un tātad, kā jūs vērtējat šo situāciju, Janiko Dakis kundze? Sorry, two... Pēdējos divos tirzniecības gados Nodevs, kas tika iekasētas eh, cukurbiešu un glikozes jomā, bija vidēji 75 eiro par tonu par 1,2 miljoniem tonu papildu piegādes. Un uh, cukurizēvielu gadījumā tika importēts mazāk nekā 900 tūkstoši tonu. Un es uzskatu, ka šī uh, nodeva bija 183 eiro par tonu. Paldies, un otrais jautājums jums ir no Tera Bēlas kunga. Jana Kodakis kundze, godamā kolēģi. Es arī biju pārsteigts dzir dzirdot jūsu uzbrukumu, kas nav pamatots. Jūs sakat, ka pārstrādātājiem ir grūtības, ka tiek zaudēts darba vietas, bet 2006. gadā, kad mēs spriedām par šo jautājumu, vai tad jūs neņēmāt vērā šo darba vietu zaudēšanu? 2006. gadā notika reforma, tur bija plānots restruktūrēt uzņēmums, to jūs redzat, kādas seks tagad ir Un šeit ir noteikta uh, politika, un es kāpēc daudz gadu garumā jūs tikko nepaudāt pret, un tagad jūs ļoti daļrunīgi protestēt. Paldies, Vārts Jāna Kudākis kundzei. Paldies, pateicos kolēģim Nē, mēs neuzbrukam nevienam, mēs tikai mēģinam pateikt, ka vēlamies vienlīdzīgi pārskatām spēles laukumu, mēs runājam par darba vietām Eiropas Savienībā. 2008. gada tiesību aktus ievies Eiropas Savienība, un tolaik tas varbūt bija saprātīgi un darbojās. Taču uzņēmumiem un iestādēm Eiropas Savienībā vajadzētu progresēt līdzi situācijai, un situācija patiešām ir mainījusies cukura vairs nepietiek cukura pārstrādes uh, iestā, rūpnīcām, un tām ir uh, jāpārtrauc darbs uz noteiktiem periodiem. Tiks zaudēts daudz darba vietu, un es te nerunāju par darba vietām tikai apvienotajā karalistē. Bet arī tādās valstīs kā, piemēram, Portugāle, kas jau cieši no ekonomiskās recesijas, šis nav īstais laiks spēlēt politiskas spēlītes. Paldies! dāmas un kungi, šobrīd mēs dodam vārdu jautājumu uzdevējiem, bet vēl nav sākusies diskusija par šiem jautājumiem. Es vēlētos jums norādīt, jautājumu formulētāji tagad izklāsta savus jautājumus komisijai. Tomēr mēs esam saņēmuši vēl vienu zilo kārti Jana Kudakis kundzei. Vai jūs pieņemsiet šo zilo karti? Jā, lūdzu. Presidente, uh, de facto. Mikro. Mikrofons, diemžēl, nav ieslēgts. Senhor Presidente, muito obrigada. Peço desculpa, houve uma falha aqui no. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti žēl man radās sarežģījumi ar mikrofonu. Jā, tad, tad eh, klausoties jūsu teiktajā, man ir jautājums. Uh, mums ir industrija, kurai nav izēviela. 2006. gadā komisija norādīja, ka 3,3 miljonu tonu tiks ievests. Un šobrīd uh, situācija ir mainījusies. Šobrīd tikai 1,8 miljonu tonu ievedums ir plānots. Un uh, šie mazie daudzumi, vai ar tiem pietiks, cukura nozarei. Tāpat eh, ir jautājums, eh, kādas būtu nākotnes reformas. Jana Kudakis kundze? I, I totally... Es eh, pilnīgi piekrītu. Tā tiešām ir problēma, un tāpēc mēs vēlamies to atrisināt. Mēs vēlamies rīkoties. Tas, ka imports varētu būtiski pieaugt, šāds risks tikpat kā nepastāv, tāpēc komisijai ir jānāk lajā ar plānu, kā situāciju risināt. Danke, wir setzen die. Paldies, turpināsim dot vārdu jautājumu uzdevējiem, un tālāk dosim vārdu Kapulas Santosa kungam. Muito obrigado, senhor presidente. <clears throat> Eu gostaria de começar por eh, agradecer. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es pirmkārt vēlētos pateikties par to, ka šobrīd ir sācies dialogs par šo jautājumu, un eh, komisārs Čolos arī ir eh, izteicis vēlmi piedalīties parlamenta iniciatīvā par šo jautājumu. Tomēr komisārs kundze eh, nav jēgas eh, diskusijām, ja nav rezultātu, kāds ir bijis līdz šim. Vai ne tā, komisārs kundze? Pēc cukura nozars reformas 2006. gadā cukura pārstrādes rūpnīca saskārās ar aizvien lielākām grūtībām piekļūt izējumateriāliem. materiāliem un uh, līdz ar to 2005. gada prognozes uh, par pieprasījumu nozarē bija mazākas nekā faktiskās. Un uh, es pateicos par visiem argumentiem, taču šobrīd ir jānoskaidro, kāda ir situācija. Ir manā valstī ir eh, vairākas jomas, kas ir atkarīgas no eh, tā vai rafinētais cukurs tiks importēts. Mēs nevaram teikt, ka šī ir tikai tirgus problēma. Mēs zinām, ka eh, daudzi tirgus dalībnieki vadās pēc Eiropas Savienības tiesību aktiem savos lēmumos. Un es teiktu, ka komisijas prognozes šajā gadījumā nav bijušas precīzas. Es lūdzu komisārs kundzei uh, nodrošināt uh, visu cukura pārstrādes jomu funkcionēt spēju, jo uh, citādi ir apdraudētas 500 tūkstoši darba vietas, kas ir iesaistīts cukura pārstrādes jomā. Paldies! Un dosim vārdu mūsu pēdējam jautājumu sazādītiem Rubikungam kā Rubiks. Jā, paldies priekšsēdētāji. Problēmas būtība ir tā, ka Eiropas Savienība cukuru ražošanas reformas rezultātā ir pārvērtusies no cukura eksportētājas par cukuru importētāju. Daudzi speciālisti un ražotāji uzskata, ka tam par iemeslu lielā mērā ir ieviesta kvotu sistēma, kas noveda pie daudzu cukura ražotņu slēgšanas to skaitā ir arī visas trīs cukuru ražojošās rūpnīcas manā latvijā. zemnieki un cukurražotāji prasa lai cukurražošana latvijā tiktu atjaunota bet to neļauj darīt kvotu sistēma. atcelt kvotu sistēmu pieprasa arī vācijas rūpnieciskā cukura patērētāju koalīcija man adresētā vēstulē piebilstot ka cukura tirgus regulēšanai nav nepieciešamas jaunas un sarežģītas metodes bet gan jāatceļ cukura kvotas. Ieviešot kvotas, cukura ražošana Eiropā tika samazināta līdz 80% no vajadzīgā daudzuma. Eiropas padomes KLP 60. pantā ir teikts, ka kvotu sistēma ir jāpatur līdz 20. gadam un ir plānots cukuru daudzumu regulēt ar zemākām cenām bet tas nav reāli jo izmaksas uz hektāru ir gandrīz vienādas pie augstām un zemām cukurbiešu ražām kvotu termiņu pagarināšana turpinās apgrūtināt iepirkumu plānošanu rūpnieciskā cukura patērētājiem paaugstinās patēriņa cenas kā arī radīs šķēršļus konkurētspējai pasaules tirgū. šāda politika paredz vāju izaugsmes iespēju industrijai. manuprāt vajadzētu saglabāt reģionālo ražošanu un papildus atļaut ražot cukuru kas konkurēs kopējā pasaules tirgū ārpus eiropas savienības. tas atrisinās daudzas problēmas. Paldies! Un tagad mēs ķersimies pie atbildēm no komisijas, kuras Redingas kundze. Euh, euh, Paldies, priekšsēdētāji! Un euh, Čološ kungs! Es mēģināšu atbildēt uz uh, deputātu jautājumiem. Jūs jau droši vien zināt, ka uh, cukura nozarē kopējā tirgus reforma ir datēta ar 2005. Uh, gadu, un šī reforma bija paredzēta, lai um, palielinātu cukura nozares konkurētspēju. Tostarp jāpiemina, ka cukurbiešu joma ļoti cieta no tā, ka tika slēgta virkne rūpnīcu un uh, arī rafinētā cukura nozare pieredzēja uh, zaudējums. Te tika garantēti 150 uh, miljoni eiro, lai uzlabotu konkurētspēju cieta gan tradicionālās uh, cukura rafinētavas, gan arī uh, citi uzņēmumi. Bija nodrošināts pārējais periods trīs gadu apmērā, un Eiropas Savienība arī nodrošināja piekļuvi AKK valstīm un preferenciālajām valstīm ar uh, tā saukto garantijas klauzulu gadījumā, ja imports pārsniegtu 3,5 miljonus tonnu un eh, no tiem 1,6 miljoni attiecībā uz AKK valstīm. PTO uh, eh, eksperti samazināšu ekspe, eksportu uz 1,5 miljoniem tonu. Cukurkvota tika samazināta līdz uh, 3, ievēram samazināt salīdzinot ar 2005. Uh, gada rādītājiem, un rezultātā 41% uh, cukuru fabrika tika slēgti, bet palielinājās rafinēšanas kapacitāte par 1,5 miljoniem tonu Eiropas Savienībā, un uh, Arī tradicionālās rafinētājs nolēma palielināt savu kapacitāti par 1,15 miljoniem tonu pēdējo gadu laikā. Importa apjomi šobrīd ir bazēti uz preferenču nolīgumiem ar AKK valstīm un citām valstīm. Un 1,8 miljoni tonu ir paredzētais importa apjoms šim gadam. Tāpat ir jāpiemina Brazīlija, kā potenciālā importētāja valsts, eh, kam ir paredzēta 3,2% importa. Un 400 eh, miljoni tonu ir importēta laika posmā no 2009. līdz 2010. gadam. Situācija bija netipiska, jo pasaulē cenas bija augstākas nekā Eiropā, un tā nebija noticis pēdējos 15 gadus, tāpēc uh, AKK valstis izvēlējās uh, zināmu uh, importu stratēģiju tās pārdēvās savas preces pašmāja tirgos un nebija piegādājušas pietiekams daudzums Eiropas Savienībai. Un uh, sekas pieredzēja arī mūsu patērētāji. 2005. gada reforma skaidri parādīja, ka komisijai ir jāveic pasākumi, lai līdzsvarotu tirgus. Komisija 2009 11. 12. gadā ir apņēmusies um, importēt cukuru ar labvēlīgākiem noteikumiem un darīt to līdzsvarotā veidā. Kopumā 2,35 miljoni tonu papildu cukuru ir nonākuši Eiropas Savienības tirgū, un no tā 1,25 miljoni tonu ir importētais cukurs. Protams, cukura rafinētavas sūdzas par nepietiekamu cukuru piegādi, un daudz no jums jau ir pieminējuši šo problēmu. Kāda tad ir situācija? Pirmkārt, jāteic, ka situācija nav vienāda visās rafinētavās Eiropas Savienībā. Tāpat jāteic, ka pirms 2005. gada reformas imports eh, bija 2,3 miljonu tonu apmērā, taču pēc tam imports pieauga. Mēs nevaram teikt, ka cukurs ticis importēts mazākos apjomos. Ir jāsaprot, kāda ir uh, patiesā problēma. Situācijas detalizēta analīze dalību valstīs liecina, ka cukura nozara Eiropas Savienībā ir saskārusies ar lielāku konkurenci starp rafinētavām, kas arī bija plānots 2005. gada reformā. Un uh, šī konkurence ir uh, novedusi pie tā, ka cukurfabrikas ir palielinājušas savu jaudu Savukārt citām cukurfabrikām piegāžu apjomi ir samazinājušies pēc reformas, savukārt Eiropas Savienības kopējie rādītāji pieaug. Tātad būtībā šī, te šeit runa par Eiropas Savienības uh, korporatīvo stratēģiju privātajā sektorā. Un ir jāteic, ka uh, pēc eh, pārejas eh, perioda mēs vēlējāmies panākt lielāku uh, tirgus noteikumu elementu. Cukura imports ir ievērojami pieaudzis kopš 2006. gada, tas ir sasniedzis vēsturisku rekordu 4 miljonu tonu apmērā 2011. gadā no AKK valstīm, un uh, Ja kā, kā valstis nolēms eh, importēt eh, cukuru Eiropas Savienībā, mums eh, vajadzētu ņemt vērā to, kā tas ietekmēs mūsu ekonomiku. Dažu cukuru fabriku sarežģījumi nav saistīti ar cukura nepietiekamību. Nē, eh, tas ir saistītas ar eh, konkurenci Eiropas cukuru fabriku starpā un ar cukuru fabriku ražošanas jaudām. Tas ir iemesls, kāpēc eh, daudzas cukuru fabrikas nespēja darboties ar pilnu jaudu. Nodoms bija ilgtspējīgi palielināt konkurēt spēju un Eiropas cukuru ražošanas jomas eh, orientētību uz tirgu. Pirms šīs reformas mēs bijām eh, galvenokārt eksportētāji. Tomēr šī reforma ir uzskatāma par veiksmīgu, jo tā eh, mazināja cukura pārprodukciju. 2011. gada oktobrī komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu par uh, cukura jomas uh, kopējā tirgus organizāciju, un šobrīd notiek diskusijas ar parlamentu un citām Eiropas Savienības iestādēm. Sava kolēģa Čolosa kunga vārdā es vēlētos jūs aicināt aktīvāk iesaistīties cukura nozares eh, veidošanas procesā. Paldies, un ir arī jautājumi. Es uh, sākšu diskusiju ar frakciju pārstāvjiem vārds Albertam Desam. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Eiropas tirgus droša apgāde ar cukuru ir jāstāda par mērķi Eiropas uh, Savienības politikai. Kopš 2006. gada reformas Eiropas Savienība ir kļuvusi atkarīga no importiem. Komisāri jau ir nosaukusi skaitļus, uh, kas uh, radās reformas rezultātā. Un uh, šīs vajadzības eh, pēc cukura pieauga eh, pēc sliktām ražām eh, vairākās valstīs. Un es uzskatu, ka komisija, manuprāt, ir veikusi pareizos pasākumus. Tā ir nodrošinājusi atvieglotus eksportus, vairāk nekā 500 tūkstoši tonu varēja tikt ievesti bez muitas nodevām. Uh, Tāpat arī uh, tika atvieglot situācija attiecībā uz izoglikozi. Un uh, jāteic, ka komisija ir uh, darījusi to, kas te bija jādara, un es vēlētos atbalstīt Rēdingas kundzi cukura tirgus organizācija ir ļoti būtisks instruments, kā nodrošināt eh, ilgspējīgu cukura piegādi. Un, ja mēs runājam par darba vietu apdraudētību, tad es vēlētos atsaukties uz kolēģi Tarabellas kunga sacīto, ka cukura tirgus reformā zuda tūkstošiem darba vietu. Manā vēlēšana apgabalā arī e, tika zaudēts e, simtiem darba vietu, tāpēc mēs nevaram par galveno mērķi padarīt darba vietu saglabāšanu. Nē, runa ir e, par to, ka cukuru tirgus ir jāpadara līdzsvarots, un es esmu priecīgs par to, ka cukuru reforma tiek paildzināta. Paldies, Desikungs, vai jūs pieņemsiet zilo kārtu Latvijas kundze? Thank you, President. Can I... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos eh, jautāt Desakungam, jo viņš eh, atsaucās uz problēmām, kādas ir cukuru tirgu pasaulē. Vai tiešām jūs eh, uzskatiet, ka 46, pro, ka tas, kad Eiropas Savienībā cukuru cenas ir par 46% augstākas nekā pasaulē? Tātad Patiesībā pasaulē cukuru cenas krītās, bet Eiropā tās pieaug. Tātad tas, ka Eiropā cenas ir augstas, nav, to nav izraisījusi augstās cukuru cenas pasaules tirgū. Un e, šobrīd tas, ka pieaug cukuru, niedru cukuru cena, šobrīd tas arī ir palielinājis baltā cukura cenu. Paldies, Nesakungs! Paldies, kolēģis kundze! Jau agrāk Eiropas Savienībā mēs daudz diskutējām par cukura cenām un to, kā tās ietekmēs 2006. Eh, gada reforma. Rezultātā cukura eh, cena Eiropā kritās eh, par aptuveni 40%, un arī pasaules tirgu mēs pieredzējām lielas cenu svārstības. Bija laiks, kad uh, cukurs pasaulē bija ievērojami dārgāks nekā Vācijā, un tad uh, neviena no AKK valstīm nepiegādāja cukuru uz Eiropu, un komisārs kundze tā patiešām ir problēma. Es eh, vēlētos jums, kolēģi, atgādināt, ka, ja mēs uh, neīstenotu cukura reformu, tad mēs pieredzētu vēl lielākas cenu svārstības. Paldies, tālāk vārds Terabēlas kungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī uzdrošināšos uzdot jautājumu, jo Man arī interesē šis jautājums par pārstrādes uzņēmumiem. Tad komisāri ļoti labi skaidroja par saviem nolūkiem, ka ir bijusi vēlēšanās nodrošināt uh, cukuru pietiekamā daudzumā, kā arī reaģēt pietiekami ātri esošajā situācijā. Un šeit uh, atkal ir šis jautājums par kvotām. Vai kvotas ir spējīgas radīt darba vietas, vai arī radies haoss, lai reaģētu uz situāciju, kāda ir radusies. Mums ir nepieciešams eh, šo jautājumu atrisināt, jo ir arī kontrols jautājums. Ja mēs nevaram izkontrolēt to, kas notiek, tas ietekmē ražotājs ne tikai e, cukursektorā, bet vispār. Tāpēc ir nepieciešams kontroli. Ir nepieciešams e, izsekot kvotu ietekmei un kā tas ietekmē ražotājs Eiropā. Paldies, Brita Raimers. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, komisārs kundze. Es uzskatu, ka uh, ar pēdējo cukuru tirgus reformu mēs izvēlējāmies pareizo tirgus par ceļu. Tirgus pielāgojās bet uh, sūdzības uh, par situāciju liecināja par to, ka mums ir jāspēr soļi tālāk, ka cukuru tirgus ir jāattīsta, ka komisijas uh, pasākumi nebija uh, pilnīgi atbilstoši, ka mm, AKK valstu uh, rīcība nebija tāda, kā mēs gaidījām, ka ir mainījusies visa pasaule. Pieprasījums uh, daudzās valstīs ir pieaudzis, un to mēs nevarējām paredzēt. Cukura mm, pieprasījums visā pasaulē ir pieaudzis, un Eiropas tirgum arī ir jāpielāgojas lielākām piegādēm. Uh, Problēma ir tāda, ka cukurs nav tāds neatkarīgs produkts lauksēmniecībā, un lauksēmnieki arī pielāgojas, viņi izvēlas alternatīvu ražošanu. Tāpat, piemēram, manā valstī arī energo jomā ir jaunas tendences, kas rada konkurenci cukuru ražotājiem. Uh, Un es uh, gribētu ierosināt, vai nav īstais laiks atcelt kvotu regulējumu cukuru tirgumu un uh, dot rīcības brīvību nākotnē. Paldies, un vārds Džeimsam Nikolsonam. Uh, much, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pilnīgi noteikti mums ir ļoti auglīgas debatas tādā vēlā stundā, mūsu šeit ir maz, un tomēr debats ir ļoti aktuāls, un es vēlētos apsveikt, ka kolēģi ir uzdevusi jautājumu komisijai, jo mēs par to diskutējam. Tas, ka cukura reforma 2006. gadā šobrīd ir izrādījies nepareizs lēmums, uh, Ļoti daudzas cukurfabrikas Eiropas Savienībā ir slēgtas, un, kā jau šeit izskanēja, Eiropa vairs nav cukura eksportētāja, mēs esam milzīga importētāja valsts, un šāda situācija nav pieļaujama. Protams, ka mēs varam runāt par kvotām starp dažādiem izēvielām, piemēram, cukurniedras šobrīd nevar saņemt pietiekami daudz izēvielu. Kādā veidā mēs varētu palīdzēt eh, ražotājiem, un šobrīd es ceru, ka komisija varēs nākt klajā ar, ri, ar risinājumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Nākamais Stjort kungs. Paldies! Mums e, noteikti vajadzētu salīdzināt to, ko komisāri teica par Eiropas Savienības centieniem nodarbinātības jomā, sociālajā jomā un tajā, ko mēs tikko dzirdējām par cukuru. Van Rompuy kungs un Barozo kungi runāja par Eiropu. Un e, šobrīd e, tiek daudz runāts par to, cik liels ir bezdarba problēmas Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet neskatoties uz to, ka Islandē, Norvēģijā un eh, Un e, Šveicē nodarbinātība ir daudz augstāka nekā Eiropas Savienības dalību valstīs. Šajā grāmatiņā, ko es jums tikko parādīju, runa iet par to, ka e, Eiropā tiek ievestas cukurniedru cukurs, bet runa neiet par to, ka daudz cukurfabriks ir zaudējuši savus strādājošos. Es vēlētos pajautāt, uz ko balstās cukura tarifi un kāpēc 2005. gadā tika nolēmts veikt sestā gada reformu. Ja komisija vēlējās eh, sakārtot cukuru ražošanas un pārdošanas nozari, kāpēc jūs esat padarījuši cukuru dārgāku? De Gruta kungs eh, pavisam nesen runāja par to, cik svarīgi ir uzlabot Eiropas Savienības tirzniecības sakars ar trešajām valstīm, jo tas nāks par labu arī IKP IKP e, Eiropas Savienībā. Tas, ka šobrīd tiek e, ierobežots cukura imports no trešajām valstīm, ierobežo arī cukura pārstrādātājs. Un šobrīd e, komisija ir izveidojusi divpusējos tirdzniecības līgumus ar Centrāla Amerikas valstīs. Un šobrīd tiek cerēts, ka šīs Centrāla, Centrāla Amerikas valsts varēs aizvietot to cukuru, kurš netiek pietiekami piegādās no AKK valstīm. Kad komisija to visu sakārtos, tad es domāju, ka mēs daudz ko arī redzēsim. Pagājušajā nedēļā es, eh, aug, eh, es eh, aug, apvienotās karalists augšpalātā par šo jautājumu runāju, un es tiešām ceru, ka šajā kritiskajā brīdī mēs sagaidīsim no komisijas tās aktu akūtu rīcību. Dankeschön, ich möchte noch einmal an Paldies! Es vēlos atgriezties pie Nikolsona kunga jautājuma, jo uh, es redzu, ka Janeko Dakis kundze rāda zilo karti. Vai jūs to pieņemsiet, Nikolsona kungs? Jā, ja? lūdzu. Thank you. No, it's not a... Paldies. Nē, tā nebūs draudzīgs jautājums. Tas nebūs jau draudzīgs jautājums. Diemžēl man ir ārkārtīgi daudz jautājumu, kurus es vēlētos eh, dzirdēt atbildams. Tā nav Redingas kundzes vaina, ka viņa ir spiest atbildēt par lauksaimniecību. Pirms pāris nedēļām mēs tikāmies ar Čelo kungu komisāru, un viņš runāja par darba grupu. Es vēlētos dzirdēt, eh, kas ir panākt šajā jomā. Can I Nikolson kungs, es eh, vēlētos pateikt, ka jā, ir ārkārtīgi liels gods runāt tūlīt pēc Egņu kunga, kurš eh, man šodien pārmet, ka es viņa vārdu neizrunāju pareizi, bet tagad es ceru, ka es Egņu kunga vārdu izrunāju pareizi. Jana Kudakas kundzei es vēlētos pateikt, ka jā, šādas darba grupas izveida noteikti ir vislabākais risinājums. Mēs nevaram, mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām, bet mums ir jāskatās nākotnē. Paldies. Tālāk vārds Ferēras kungam. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Pēdējā cukura nozares reforma Portugālē ir sagrāvusi uh, cukura ražošanu un liela daļa no mūsu cukuru patēriņa tika nodrošināta no mūsu pašu ražošanas, bet tagad mēs esam atkarīgi no starptautiskajām izēvielu cenām. Un tas arī ir skaidri parādījies pēdējos gados. Vairākas cukuru fabrikas nevarēja turpināt darbu, jo tām nebija izēja materiālu. Un arī komisija ir līdzatbildīga par šo problēmu. Tā nedrīkst to ignorēt jo komisijas prognozes neatbilda faktiskajam eh, pieprasījumam. Tika norādīts, ka uh, dalību valstīm jānodrošina tādas kvotas, kas atbalst, atbilst to potenciālam. Un uh, kamēr vien pastāvēs cukuru trūkums, daudzas cukuru ražotnes nevarēs turpināt darbu смисъл това дълго изказване, което, което вие ни прочетохте и му кажете да спре да играе игрички с нас, защото тези игрички на тях... Vai jūs lūdzu nevarētu pasacīt komisaram Čološam, kas uzrakstīs šo runu, pārstāt spēlēt spēlītes, jo tās apdraud tūkstošiem bezdarbnieku, kas nozīmē, ka cilvēki Eiropas Savienībā paliks bez pārtikas. Jums uh, Jūs stāstījāt, ka situācija uzlabojas, jo pastāv tirgus ekonomika, bet eh, patiesībā eh, puse no sektora ir pasargāta no protekcionistu režīma, bet otra puse ir absolūti sagrauta. Diskusija, kas šobrīd notiek šeit pus 11. Te būtu jāparāda, cik būtiski patiesībā ir problēma. Mēs esam sanākuši, lai uzdotu komisijai jautājumus, lai lūgtu komisiju uztvert situāciju nopietni. Danke, ich habe eine blaue. Paldies. Eh, ir zilā karte, vai jūs to pieņemsiet? Vārds kolēģim. Merci, Merci monsieur le président. Paldies. Es gribēju tik tikai atsaukties uz to, kas, ko teica kolēģis par zaudētām darba vietām. Es tā jau nav kungs, es varētu paturpināt šo domu. Paldies. Paldies. Ko es gribēju teikt ar visu to? Ir. Mēs dzirdējam, ka šī problēma ir akūta 11 dalībvalstīs, Bulgārija arī. Tad Bulgārija, Rumānija, tā ir Čološa komisāra valsts arī apvienotā karaliste un Somija un daudzās citas valsts, kas ir pa ceļam, tās viss izjūt šīs problēmas. Mēs redzam, ka te ir problēma, kas ietekmē daudzas dalībvalsts, ļoti daudzas. Un šeit ir apdraudētas četras tūkstoši darba vietu. Tie ir darbinieki un arī ģimenes locekļi, kas zaudēs savus iztiks līdzekļus. Dantāna kungs, tagad vārds jums. Paldies! 2006. gada reformai bija mērķis uzlabot konkurētspēju šim sektoram. Tieši gāja runa par um, cukurbiešu sektoru. Un um, šeit um, bija ļoti liela upura gan teritorija, gan cilvēku ziņā. Šeit eh, tika arī atstāts teritorijas, kur agrāk tika uh, audzēts cukurbijas, uh, eh, arī attiecīgi tika ietekmēts cukurniedru sektors, sakarā ar kvotu sistēmu un citādiem mehānismiem. Un mm, mēs runājam vienmēr par saviem preferenciālajiem piegādātājiem, tās ir ārākā valstis šeit um, Eiropas Savienības uh, cukurtirgus ir atvērts. Uh, tomēr mēs uzskatām, ka visi šie apkārt esošie nosacījumi neataisno līdzekļus, kādā veidā šī reforma ir veikta. Uh, Un mums vajadzētu ņemt vērā to nākamajā KLP reformas procesā, ka vajadzētu domāt par jaunu sistēmu. Mūsu kolēģi jau daudz reizi runājuši par šo jautājumu, arī Desa kunga ziņojums 2011. gada ir jāpiesauc. Un mums ir jāaizsargā mūsu darba vietas. Mēs zinām, ka tur ir um, darba vietas, ko mēs zaudēsim, bet no otras puses ir arī tāda lieta kā teritorija zaudēšana, dezertifikācija un valstis izsaka vēlēšanos aizsargāt savu lauksaimniecību, savu vietējo ražošanu. Anke, Lady Latford. Paldies, uh, Lady Latforda. Paldies! Redīns kundze nav vienīgā, kas ir speciālisti lauksaimniecībā šeit, bet uh, runāšu par 2006. gada reformu, kas uh, nav devusi vēlamo re rezultātu. Manā vēlēšanu apgabalā no šīs reformas ir cietuši viens tūkstots cilvēku, dažādi um, cilvēki. Uh, te ir pārstrādātāji, kas bija saņēmuši, tieši kas strādāja bieži sektorā, kas bija saņēmuši milzīgas summas uz cukurniedru ražotāju rēķina. E, šeit nav konkurētspējīgs tirgus, tieši otrādi ir tirgus um, kropļošana, un šeit niedru ražotāji ir cietuši ne tikai dēļ šīm preferences valstīm, bet e, arī dēļ citiem iemesliem, piemēram, dēļ komisijas birokrātijas. E, nu, Brazīlijas un citu valstu tarifi bija paaugstināti daudz um, vairāk nekā parasti vienotais tarifs. Tradicionālie pārstrādātāji un attieksme pret viņiem nav taisnīga. Un vēl arī ir tāda, tāda, tā kā tāda nevēlēšanās uzklausīt no komisijas puses arī. Paldies. Vēl runātājs sarakstā ir Lozoviča kungs. Paldies. Paldies. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mēs arī uzskatām, ka cukuru sektora reforma ir beigusies neveiksmīgi. Mēs maksājam daudz vairāk par cukuru, turklāt ražošana ir mm, izjaukta. Polijā ir daudz piemērtam, daudzās teritorijās, kur tradicionāli ir audzētas cukurbietes. Tagad ražošana šāda vairs nenotiek. Mēs varētu pat teikt, ka šis sektors tad ir iznīcināts Mēs agrāk eksportējam, tagad iepērkam apmēram 300 tonnas gadā, 300 tūkstoši tonnas. Uh, Eiropas komisijas priekšlikumi iet pretējā virzienā. Viņi piedāvā liberalizēt šo sistēmu. Jautājums, vai komisija neuzskata, ka, ka Tādā veidā mēs stiprināsim atsevišķu lielo uzņēmumu dominēšo stāvokli tirgu, mazie tiks iznīcināti un vai nebūtu pareizāk un labāk uh, attālināties no eksistējušās sistēmas un neizraisīt nekādus šokus tirgu un varbūt būtu labāk uh, stiprināt esošos limits un nevis liberalizēt tirgu. Paldies. Un uh, došu vārdu Omar Žī kungam. Paldies, komisārs kundze. Šajā debatē par cukuru sektoru es gribētu vērst jūsu uzmanību uz perifēriju rajoniem. Tie tie rajoni, kas atrodas tālāk, kas ir īpaši ir cietuši no 2005 Eh, gada reformas, tāpēc, ka nav saņemts attiecīgais reformu eh, eh, kompensāciju līmenis. Un situācija tur ir ļoti jutīga un ļoti daudz eh, rezultāti no reformām ir likvidēti. Tātad nav gaidītā rezultāta, un tāpēc es gribētu atgādināt parlamentam un Eiropas komisijai un arī lauksaimniecības eh, struktūrām, ka jāņem vērā ir tīpaši šie ultraperiferiju reģioni, eh, jo tur nekas, tikai divi uzņēmumi ir eh, saglabāti no visiem daudziem cukurpārsas uzņēmumiem. Nikolies Kokungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Cukura nozars problēma ir daudz plašāka nekā eh, šī diskusija, ko mēs izvēršam šodien. Šeit mēs runājam ne tikai par cukurniedrēm, bet plašāk. Rumānijā, piemēram, uh, ir spēja, iespēja saražot 20% no pieprasījuma, bet ražošana tiek ierobežota ar kvotām. 20% tiek garantēti izēviela ir importētais mm, cukurniedru materiāls un uh, Mēs agrāk mums nebija problēmas ar izēvielām, bet drīzāk problēma izraisīja tirgus pozīciju. Kvotas nozīmē, ka mums ir ļoti ierobežots iespējas iegūt izēvielas. Tas ir ierobežots un garantijas arī izēvielu ziņā nav. Komisijai būtu jānāk klajā ar garantijām, kā nodrošināt eh, cukurfabriku izdzīvošanu, kā varētu atjaunot, turpināt ražošanu cukurfabrikas nestrādā ar pilnu jaudu un nespēja arī sekt savas izmaksas. Un arī gatavais baltais cukurs, te arī ir nepieciešams veikt pasākumus, citādi mums nāksies importēt pilnīgi visu cukuru. Tagad brīvais mikrofons. Uh, Un tā kā ir jau ļoti vēls. Un tā kā ir jau ļoti vēls, tad es vēlētos aicināt izteikties eh, tos, kas vēl nav piedalījušies diskusijā. Un uh, ir pieteikšies trīs runātāji, sākšu ar Pēteru Jāru. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, būtu vislabāk, ja, mēs, ja mums nevajadzētu nekādu cukura tirgus regulējumu, Taču eh, no otras puses es piekrītu eh, vairākumam komitejā, kas mm, eh, norāda uz tīrgu attīstību un uzskata, ka vajadzētu paildzināt kvotu režīmu. Tas būtu pareizais lēmums. Tomēr, manuprāt, tas nozīmēs arī to, ka mums ir jāraugās, kāda ir situācija ar izaglukozi, ar uh, cukurniedrēm, un uh, pie šī jautājuma ir jāstrādā komitejā. Un tādā veidā mēs varētu tiekties radīt zinām stabilitāti šajā sektorā. Protams, vislabāk būtu, ja šāds kvotu regulējums nebūtu vajadzīgs, bet uh, citādi tas būtu jāpaildzina. Paldies vārds Paškas kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs un godātā komisijas priekšsēdētāja vietnieces kundze. Situācija ir tāda, ka vairākās dalību valstīs eh, cukura, cukura piegāde nav pietiekama, un tas, ka cenas eh, šobrīd ir pieaugusi tik ārkārtīgi daudz, nevienu neapmierina. Ir pierādījies, ka 2006. gadā uzsāktā reforma ir izrādījusies neveiksmīga, un cukura tirgus reforma patiesībā ir slēgusi pilnīgi visas eh, cukurfabrikas manā valstī un ļoti daudz tūkstoši ir zaudējuši darbu. Mums ir jālabo pagātnē izdarītās kļūdas un jāatcauc lēmumi, kas ir izrādījušies nevajadzīgi. Es domāju, ka ir jāsakārto cukuru nozara Eiropā un komisijai vajadzētu uzņemties vadību šo reformu vadībā. Tādējādi tas veicinās ekonomisko izaugsmi ir tik ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pārskatītu patreizējo kvotu sistēmu, lai mēs veicinātu vienlīdzību un nekuropļot iekšējo tirgu. Busēsku kundze, paldies, prieksēdētāja kungs. Jā, cukura nozars reforma, kura tika izvērsta 6. un 7. gadā, ir izrādījusies neveiksmīga. Eiropā cukura ražošana ir būtiski samazinājusies, un liela daļa dalību valsts cukuru šobrīd importē, kamēr vēl pirms pāris gadiem šīs valstis eksportēja cukuru. Tieši šāda situācija ir manā valstī Rumānijā. Rumānija šobrīd vairs nevar nodrošināt pati savas eh, cukuru vajadzības. Es domāju, ka patreiz paredzētajā kopīgās lauksamniecības politikas reformā ir jāņem vērā cukura nozars nesakārtotība un ir jāņem vērā arī tas, kas notiek dalību valstīs. Es domāju, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar garantijām godīgas konkurences nodrošināšanā dažādiem cukuru ražotājiem. Šeit es runāju par cukuru niedru pārstrādātājiem, kuriem ir milzīgas grūtības iegūt augstas kvalitātes izēvielas. Kāda Visu beidzot, zilās kartes eh, jautājums, ko jūs cerams pieņemsiet. Dod vārdu, kundze. Paldies. Jā, situācija ir sarežģīta Rumānijā, tā ir līdzīga situācijai Portugālē. Vai mēs nevarētu nogaidīt, līdz eh, tiek nolēmts par, eh, tiek izsanot jaunā KLP reforma, vai tiešām mums ir vajadzīgi tagad pasākumi, lai uh, atbalstītu šo sektoru. Pazesko kundze, priekšsēdētāji, es neteicu, ka es pieņēmu šī jautājuma no kolēģis. Atvainojiet, ir ļoti vēls un es esmu ļoti nogurusi. Paldies, un tagad došu vārdu komisārai Redingai noslēguma piezīmēm. Priekšsēdētāji. Šī diskusija skaidri parādīja, ka tas no vienas puses ir attiecības starp cukurbiežotājiem un cukurniedru pārstrādātāji. Pēc 2005. gada reformas tika izdarīt adaptācijas, bieži vien sāpīgas, mērķis bija uzlabot konkurētspēju un e, tie, kas ir izdzīvojuši, tie ir spējuši pieņemt šīs adaptācijas, e, attiecīgi mērķis ir nodrošināt konkurenci, kas būtu godīga, jo, acīm redzot, tas ir tas, uz ko mēs tiecāmies. Un uh, Um, mēs esam vienojušies uh, par šādu politiku triju institūciju starpā, un mēs gribētu jums um, teikt, ka komisija darīs visu, ko var, uh, lai nodrošinātu attiecīgo mm, piegāžu daudzumu, tātad 2,3 miljonu tonu ir tas, uh, par ko mēs vienojamies. Tagad tas ir 2,5 5 un 3,1 miljonu tonu. Paldies, un līdz ar to mēs noslēdzam diskusiju. Nākamā sanāksme notiks rīt 12. septembrī, un tā sāksies 9 no rīta. Darba kārtība ir pieejama publiski Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē un noslēdzam šī vakara sanāksmi. Jauku jums vakaru!